ziņojums virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam. Lūdzu, četras minūtes ziņotē. Mulțumesc, doamna președintă. Raportul pe care vi-l prezint acum încearcă să... Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums cenšas pārliecināt politiskās iestādes par to, cik nozīmīgs ir kultūras mantojums un kādas iespējas mantojums varētu sniegt Tas varētu radīt arī iespējas attīstības un darba vietu jomā, un tāpēc vajag integrētu pieeju, kā to norāda arī mm, šis nosaukums. Kultūras komponentē vajadzētu tikt atzītai kā izrietošam elementam no eh, visām jomām, un ka tā ir daļa no ikdienas dzīves. Un tas ir tas, ko es vēlētos teikt sākumā. Vēlētos uzsvērt, ka uh, ir Eiropas kultūras mantojuma gads paredzēts, kam ir paredzēts arī zin, finansējums, un mm, es vēlētos, lai, lūk, lai komisija izveido vienotu e, Eiropas portālu, kas būtu veltīts Eiropas kultūras mantojumam, nevajadzētu mm, e, te, teikt, ka, Eiro, ka internetā ir pilnīgi viss realitātē um, pastāv daudz nezināmo posmu un nezināmās informācijas par šo tēmu mm, dalību valstīs, un FDR uh, regulā vajadzētu noteikt 5% finansēšanas slieksni kultūras jomai, un es domāju, ka šis slieksnis tika uh, noteikts bez pamatojuma, un ziņotājs arī to pierāda. Nevajadzētu aizmirst arī pilsoņu balsis, kas mums prasīja atcelt šo nepieņemamo slieksni. Tālāk adekvāta mantojuma projektu kontroles sistēma. Piemēram, restaurācijas projekts eh, nav, var, tam nevajadzētu būt par vienkāršu um, aizbildinājumu, lai tiktu apmaksāti rēķini, ja tiek atjaunots kaut kas no viduslaikiem, tad uh, galvenais ir ne tikai skatīties uz to, ka visi punkti tiek ievēroti, bet lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi un ar, vi, eh, ar pavisam vienkārši var iznīcināt eh, gadsimtu vērtības. Mums nevajadzētu aizmirst arī uh, monstruozo mm, uzbrukumu Palmīras mm, reģionā, kur ir mm, tomēr senas tradīcijas, tā ir oāze, un tur tā ir brīnišķīga pilsēta, un naftai nevajadzētu būt izšķirošai, un noziedznieki tai uzbruka, jo tas ir, tā ir simboliska vieta pasaules uh, nozīmes uh, vieta un uh, es sveicu to, ka tika izstrādāta rezolūcija, kas nosoda tāda kultūras mantojuma iznīcināšanu, to nodēvējot par noziegumu pret cilvēci. Un uh, Um, tagad man ir jāpauž nožēla par to, ka nesenie novērtējumi ir parādījuši to, ka saskaramies ar uh, neizturamu situāciju, ka ir tikuši veikti ģeopolitiski, ekonomiski vērtējumi un ka netiek ņemti vērā kultūras uh, kritēriji izvērtojot eh, projektus. Šodien tā saucamā eh, bēgļu migrācijas krīze, šis negaidītais vilnis, kas eh, ir sasniedzis Eiropu, nu, jāteic, ka šī krīze var mm, sasaukties ar vēl nopietnāku krīzi, civilizāciju sadursmi. Es ļoti ceru, ka es kļūdos un gaidīšu komisijas viedokli. Paldies uh, ziņotājiem, saka priekšsēdētājiem. Tagad dodu vienu minūtu Kristoforu kungam. Για μένα η Ευρώπη είναι ορισμός του... Για Eiropa ir kultūras mantojuma vīzija, un es domāju, ka uh, Eiropa patiešām sargās visu Eiropas kultūras mantojumu. Es pats esmu no Kīpras, un tas, ko es varu pateikt, ir ka tas, ka mums patiešām ir e, kultūras vērtības, ko pirms 41 gada Afgānija un viss pat laban atrodas nelegālā kultūras vērtību tirdzniecības sistēma arī Eiropā e, kultūra ir vien, Eiropas Savienības viens no nozīmīgākajiem reliģiskajiem mantojumiem. Te ir tik daudzas baznīcas, e, tūkstošiem gadu reliģijas vēstures jau ir aiz mums, un tas viss tika uh, E, sagrauts. Un pat labam ar šīm vērtībām e, notiek nelegāla tirgošanās Eiropas Savienība. Ja kas tiek sagrauts, ir, nu, tas ir noziegums. Mēs sagaidām, lai komisija pildītu solījumus, spērtu soļus. Uh, ir nepieciešams radīt tiesisko ietvaru, kas nodru uh, atgriež kultūras vērtību atgriešanās uh, mājās, lai tādas valstis kā Kipra saņemtu kompensāciju. Paldies! Un eh, tagad Kastras kundze vienu minūtu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties no sirds uh, diakonu kungām par lielisko ziņojumu, paldies par lielo darbu, ko esat tur ieguldījuši. Šīs jautājums ir ļoti aktuāls Vēlējāmies arī pēc komisijas iniciatīvas izstrādāt Eiropas parlamenta ziņojumu. Tas nozīmē, ka mēs aicinām komisiju un padomu turpināt šo darbu pie kultūras mantojuma jautājumu, jo tas ir attīstības pīlārs. Tas ir pīlārs jauna investīcija piesaistēji. Tam ir arī, protams, simboliska vērtība. Diemžēl eh, mēs pēdējā laikā esam piedzīvojuši dramatiskus notikumus. Arī UNESCO kultūras daudzveidības eh, deklarācijā, par kuru runājām eh, kultūras komitejā, ka kultūras mantojums ir arī cil, visas cilvēces mantojums. Ir nepieciešama integrēta transversāla pieeja, ies jāiesaistā valsts un privātais sektors, jo arī kultūras mantojuma jomā lielu lomu spēlē finanšu resursu. Paldies! Thank you, Mr. Marais. Paldies, Marais kungs! Paldies! Κυρία Πρόεδρε, με αφορμή τη συζήτηση... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Ņemot vērā diskusiju par Eiropas kultūras mantojumu, es gribētu vēlreiz atkārtot, ka otrā pasaules kara laikā arheoloģiskie, Grieķijas arheoloģisko e, izrakumu vietas tika izlaupītas un 1946. gadā Vēl tas notika, mums bija kultūras ministrijas ziņojums. E, te mums bija 93. direktīva, kur ir runa par kultūras vērtību atgriešanu, un bez tām mums ir arī nolīgums e, startautiskais, kas paredz e, to. Un tāpēc es gribētu teikt, komisāra kungs, ka es jau pirms gada runāju par šo tēmu, e, kad e, ritēja diskusija par to. Un es, komisāra kungs, jums jau vaicāju, vai jums ir atbilde, vai nacistu nolapītais vērtības var tikt atgrieztas. Paldies, ak, priekšsēdētāja, viena minūte Čakoviča kungam. Um, Amerika uh, ir kļūsi par lielu iepirkšanās centru, Āzija liela rūpnīca un Eiropa būs uh, muzejs. To, tas ir tas, ko saka cilvēki. Pēc simts gadiem, kad tāda varētu būt situācija, uh, bet te ir runa par nākotne un tāds spoguļo par to, kādā veidā eh, materiālais un nemateriālais kultūras mantojums ir ļoti svarīgs. Es gribētu runāt par vēl vienu lietu. Ko nozīmē kultūra Eiropas turismām? Eh, tas, tas arī ir pats galvenais, uz ko jums ir jāskatās. Uh, cik svarīgi tas ir mūsu ekonomikai, mūsu identitātei, un eh, tāpēc arī es atbalstu Eiropas kultūras galvaspilsētu projektus. Eh, bet eh, vēl vajadzētu arī reģionus definēt kā kultūras reģionus, kā galamērķus. Un tagad Mārkerkungs saka priekšsēdētāja. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, runājot par kultūras mantojumu, eh, tas ir diezgan paradoks, jo Eiropai ir jāapzinās, kas ir likts uz spēles. Eh, Ziņojuma nosaukums ir skaidrs virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojuma secinājumi arī ir skaidri. Ir nepieciešams koncentrēt eh, līdzekļus, ir jādara vairāk eh, kultūras vērtības, jārīkojas. Tas ir tas, ko saka ziņojums. Ja Eiropai gribam dot perspektīvu, tad vispirms ir jāsāk ar to, ka saskatām un saprotam savu pašu vēsturi. Un te nu pats galvenais ir kultūras personīgais reliģiskais mantojums kādā konkrētā vietā. Pat labāk, es domāju, ka mēs ejam pareizo ceļu. Paralēli ziņojums sagā, pieprasa vienu pieturas aģentūru Eiropas e, mērogā, ka tiek apvienotas visas aģentūras, kas piedalās e, sistēmā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad komisāram vārds. Thank you, madam. Paldies, priekšsētājs kundze, godētie deputāti. Komisija vēlas pateikties uh, referentam Diakanu kungam, ānu referentiem par uh, šo ļoti vērtīgo ziņojumu. Šeit pilnībā tiek apskatīts kultūras mantojuma jautājums, ir rekomendācijas, tiek ieteikti turpmāk speramie soļi. Komisija var piekrist ziņojumā sacītajam par to, kā ar integrētas pieeja starpniecību mums ir jāveicina kultūras mantojuma aizsardzība. Tad ir mūsu neatmama vērtība, kultūras mantojums arī sniedz savu ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Uh, Kultūras mantojums skar visu Eiropiešu dzīvi. Tas stiprina Eiropiešu piedarības sajūtu, identitāti. Diemžēl m, mm, kultūras mantojumu arī bieži vien um, iznīcina. To mēs redzējām mm, šausminošajos attēlos uh, Irākā un arī Sīrijā. Uh, Mēs esam pieraduši dzīvot vēsturiskā vidē, mēs aizmirstam bieži vien, ka uh, šis mantojums ir īpaši jāprūpē, lai tas izdzīvotu. Komisija uzlabos esošos instrumentus, um, progresēs uh, arī vēl vairāk, lai īstenotu mehānismus un politikus, politikas integrētā veidā un palīdzētu kultūras mantojuma centram darbā. Komisija jau ir spērus ļoti daudz soļus un rīkojusies, kā tas ir minēts arī ziņojumā. Komisija ir sākus arī strādāt ar valstīm um, attiecībā uz šo līdzības pārvaldību. Mm, turpmākajos gados mēs varēsim arī pie zināšanu nodošanas kultūras mantojuma jomā. Arī mēs strādājam pie tā, lai jau. Uh, Um, varētu arī reģionu un pilsētas apmainīties ar paraugu praksi kultūras mantojuma jomā. Komisija arī turpinās stiprināt iekšējo sadarbību, paredzēs nepieciešamo informāciju par uh, finansēm pieejamību esošajos Eiropas finanšu programmās un reaģēšu varbūt arī vēl uz deputātu komentāriem. Ņemžēl man atbild ir tāda, kādu es arī teicu uzklausīšanas laikā Eiropas komisijai nav pilnvaras um, organizēt vai uh, vadīt kādas debats starp divām dalību valstīm vai divām valstīm. Tie ir uh, divpusēji konflikti un tās ir divpusējas diskusijas. Paldies, komisārkungs, debats tiek noslēgts.